Euh, Darbie kolēģi, sāksim ārkārtas šodienas sēdi. Helga Stīvens ieradīsies, es esmu nedaudz pagaidījusi, viņa noteikti uh, ir ceļā un kavējas uh, sastrēguma dēļ. Uh, man saka, ka viņa būs pēc piecām minūtēm, bet nu sāksim. Tātad, labdien visiem! Paldies visiem, ka esat klāt šodien. Šodien plenāra sēžu sesijas pēdējā diena un darba kārtība, ar kuru sākam. Un sākam ar pirmo darba kārtības punktu. Tā ir darba kārtības pieņemšana. Vai uh, ir uh, kāds pret? Nē, tad uh, tā ir pieņemta. Un tāpat turpināsim ar otro darba kārtības punktu - paziņojumi. 19. jūnijā koordinātori vienojās par dažādiem jautājumiem. Pirmkārt, viņi nolēma ielūgt Günteru Otingeru kungu, kas ir budžeta un cilvēku resursu komisārs, tāpat arī Žilu Kerkofu kas ir pretterorisma koordinators. Šī tikšanās notiks 11. jūlijā nākamnedēļ. Paldies sekretariātam par efektīvu darbību, organizējot uh, šo sēdi, it īpaši ar komisāru Oettingeru kungu. Koordinātori tāpat nolēma noturēt atklātu uzklausīšanu pār infrastruktūru un kritisko objektu aizsardzību Brislē 12. jūlijā un nolēma ielūgt Žulianu Kinga kungu, Eiropas Savienības drošības jautājumu komisāru TER komitejā. 13. septembrī 2018. gadā šī sēde notiks Strasbūrā, un tad arī nākamais um, uh, Antverpenes ostas apmeklēšanas vizītes programma un tāpat arī brīvo vietu sadalījums ir noteikts. Šī vizīte notiks nākamnedēļ 12. jūlijā un izbraukšana no Briseles. Tātad detalizēta informācija varbūt jums jau ir. Nu, tie bija tik tālu paziņojumi. Ja jūs piekrītat, tad skatīsim šī rīta pamati jautājumi darba kārtībā. Tie ir priekšlikumi, kādu terorismu apkarošanas īpašā darba grupa iesaka, izvērtējot šīs grupas sastādīto ziņojumu. Kopš vakardienas šis ziņojums ir pieejams visās attiecīgajās valodās. Man liekas, ka dokumenti ir izsūtīti visiem uh, mūsu grupas deputātiem un nekavēsimies došu vārdu abām līdzreferentēm, um, Holmajers kundzei un Helgai Stīvens kundzei. Viņas varēs uh, prezident šo uh, ziņojumu. Uh, Monika varētu sākt un cerēsim, ka Helga Stīvens kundze ieradīsies. Esiet tik laipns un uh, piekrītiet mūsu sēdes organizācijai sekojošā veidā. Tātad. Sāks uh, abas līdzreferentes, un tad ēnu referenti varēs uh, uzstāties sekojošā uh, kārtībā. Katrina Kiliči, sociāldemokrāta uh, runā, paga uh, cau runtu do. Uh, Žulī kundze zaļo vārdā, Veržijā kundze goja vārdā un Dominiks Martēna kungs. Pagaidām neredzu viņu, bet ENF grupu viņš pārstāvēs. Un pēc tam mēs turpināsim. Tad dosim vārdu Onidī kungam, kas ir. Home ģenerāla direktorāta pārstāvis, un viņš iepazīstinās mūs ar komisijas viedokli par šo ziņojumu. Un tad uh, Turpināsim. Laikā, kas būs atlicis šajā sēdē, mēs varēsim izmantot sekojušu darba veidu. Tā kā brīvā mikrofona procedūrā jūs varēsiet uzdot jautājumus, izteikt viedokļus. Un nekavējoties uzreiz dodu vārdu Monikai Holmeierai viņas prezentācijai lūdzu. Cienījamā priekšēdātājas kundze, sirsnīgs paldies, cienījamās kolēģis un kolēģi, manuprāt, uh, Dažiem bija grūtības iekļūt parlamentā, es arī 20 minūtes stāvēju pie parlamenta durvīm un nebija iespēja iekļūt parlamentā. Līdz ar to es ceru, ka Helgai nebūs tāpat gājis kā man, jo vairākas ielas bija bloķētas un nebija iespējams eh, piekļūt parlamentam, tādēļ iespējams arī Helgai ir sarežģījumi tikt parlamentā, bet es ceru, ka viņi arī tūlīt varēs ierasties. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka mums uh, kopā ir bijuši vairāk mēneši, kur mēs ļoti daudz intensīvi strādājām. Un eh, kā mēs kā referentes esam mēģinājušas eh, to, kas eh, ir bijušas vairāku misiju laikā, tas bija sarunas ar ekspertiem, tādā milzīgā tvērumā un ļoti, ar ļoti daudziem ekspertiem mēs runājām. Mēs mēģinājām to visu, nu vismaz zināmā mērā apvienot par kopsaucēju. Es domāju, ka visas kolēģis un kolēģi, kas ar mums eh, strādā kopā, aptvēra, cik ļoti plaša ir šī tēma un cik daudzslāņaini ir pasākumi, cik tiem ir jābūt daudzslāņainiem, lai varētu ar panākumiem cīnīties pret šīm problēmām. Labdien, Helga! Helga arī ir iekļuvas parlamentā. Jā, vispirms gribētu sirsnīgi pateikties ēnu referentēm un referentiem par eh, ļoti labo sadarbību, arī koordinatoriem. Gribētu sirsnīgi pateikties arī par lielisko darbu tēra sekretariātam, kas eh, par to nelielo laika posmu, kas bija mūsu rīcībā, un to es vēl gribētu īpaši uzsvērt priekšsēdētājs kundze. Kaut kā bija tikai deviņi mēneši, kuros mēs varējām veikt savu darbu, un šajos deviņos mēnešos uh, strādā tik ļoti plašu tvērumu, tas nebūtu nebija vienkārši. Lies paldies arī priekšsēdētāji par to, ka viņa saprata mūsu situāciju un uh, uzklausīja arī ekspertu vēlmes, arī bija uzklausīšanas iesniegs paldies visai komandai, kas mūs patiešām pilnībā atbalstīja mūsu darbā. Vispirms, pašā sākumā gribu teikt, ka mēs drusku tā sadalījām uh, klasterus mēs ar, ar, ar apdraudējumu novērtējumu vispirms eh, strādājām un eh, ar visām drošības iestādēm, valdībām, ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām. Mēs eh, no viņiem ievācām informāciju, vai ārpus tā, kas ir novērojams ļoti stipri sabiedrībā, visā Eiropā, visā pasaulē, teroristu apvienības, piemēram, Alkaida, uh, ir eh, kā tās liels apdraudējums un eh, vai tas rodas ar vēl vairāk vai eksistē kaut kas tāds, kas, ko mēs vēl nezinām un bija ļoti skaidra atbilde, ka ir tādi atsevišķi gadījumi gan labējā ekstrēmisma eh, flangā, gan kreisā ekstrēmisma flangā un arī separātisti, bet uh, nav tādu Eiro, visas Eiropas vai visas pasaules parādību, ko varētu tā pielīdzināt visiem citiem terorisma negadījumi. Bija arī ļoti skaidra atbilde arī, ka islāmisma terors. Jā, daļēji tā iešūpojas arī politiskajos flangos, un ir tāda sajūta, ka, ka katrs, kurš vēlas, jā, var rīkoties pats atsevišķi, un ka viņam ir arī morālais pamatojums, un e, pret to tā ļoti aktīvi vērsties, tas ir ļoti būtiski. Mēs uh, šeit domājam strādājam pie jautājuma, cik lielā mērā dalību valstis ir izstrādājušas likumdošanas uh, priekšlikumus un tos īstenojušas. Un mums bija jākonstatē, ka šajā sektorā ir trūkumi, atšķirīgas uztveres, atšķirīgi priekšstati, vilcināšanās, kas daļēji ir skaidrojama ar to, ka ir daži dalībvalstis, kuras jūtas mazāk skartas drošības jautājumos, tad viņas mazāk datus ievad datu bāzēs. Ja dalībvalstīm ir mazāka pieredze šajā spektrā, tad daļēji likumdošanas īstenošana notiek tādā rudimentārā līmenī, un tādēļ viens no mūsu centrālajiem punktiem mūsu darbā bija tas, ka, lai šīs Eiropas tiesības konsekventi tiktu arī īstenotas, un ja ar nodomu ilgtermiņā tās netiek ievies, tad Eiropas komisijai ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tās arī tiktu atbilstoši īstenotas, jo nav nekas sliktāks kā tāds uh, kopā sašūts paklājs no atsevišķiem gabaliņiem, kas neļauj strādāt kopā. Tad es ļoti stipri runāju, strādājām par informācijas apmaiņu kopā ar jums un arī ar Helgu, un tur mēs konstatējam, ka ir ļoti atšķirīgas pieejas un vēl ar vienu ir gan tehniskas, gan juridiskas, gan arī faktiskas problēmas, tā to gribētu nosaukt. Ar faktiskām problēmām es saprotu personālu un finanšu sliktu aprīkojumu vai nepietiekami izglītotu, apmācītu personālu. Dalībvalstīs eh, standarti ir ļoti atšķirīgi un eh, galveno punktu noteikšana dalībvalstīs eh, šajās jomās arī ir atšķirīgas par informācijas apmaiņu. Ziņojumam gan konkrētā ziņā, gan tehniskā jomā, gan arī problemātiskās juridiskajās jomās ir uh, pievērsta uzmanība. Mums jau vairāk kāda bijusi diskusija, kā rīkoties situācijā, ja dalībvalstīm ir atšķirīgi likumdošanas nosacījumi, bet uz to pamatojas informācijas apmaiņa Tā ir jābūt nodrošinātai. Piemēram, par datu saglabāšanas termiņiem, un pašlaik tur nav tāds īsti Eiro, Eiropas nosacījumi, un dalību valstu nosacījumu atšķirības ir milzīgas. Ko tas nozīmē? Kā sadarbības pamatā rodas, protams, milzīgas sarežģījumi, jo ļoti atšķirīgi tiek saprasta šī lieta dalību valstīs. Negribu šeit ieslīgt pārāk detaļās Par katru no punktiem esmu gatava arī paskaidrot, kas ar to ir saprotams. Mums vienmēr ir bijuši arī diskusijas, kādēļ mēs daļēji nenotiek šie apmaiņa ar informāciju ar datiem, kas eh, faktiski tam būtu bijis jābūt automātiski šai informācijas apmaiņā. Ir arī priekšlikums, kur uh, arī automātiska apmaiņa varētu notikt, izņemot kaut kādu iemeslu dēļ, dalībvalsts eh, to kaut kā nobremzē, jo šajā laika brīdī nav tādu pamatotu datu. Tātad informācijas apmaiņa ir eh, šis pienākums un ir arī par to zināmas pārdomas, un esam ļoti par to, ja, ja jau mums ir Eiropas tiesības noteikti šajā jomā. Uh, saskaņā ar kuru ir jāapmainās ar noteiktu informāciju, tad eh, ir juridiskas saistoši šis noteikums. Tātad par šiem datiem, par kuriem šā, šīs saistības ir, ar tiem ir jāvar apmainīties automātiski, un tad tas patiešām būtu arī jādara. Es arī ļoti atbalstu, mēs, eh, Helga Stīvens un es, atbalstām starp savienojamības priekšlikumu centralizētas informācijas sistēmas kā pirmo svarīgo soli, bet ir arī jānoskaidro, kā tas eh, izskatās saistībā ar nacionālajām datubāzēm. Kādas ir šīs attiecības un kādi soļi nākotnē būs jāspēr? Tur būs lūgums mūsu komisijai, lai tā intensīvi pie tā strādātu, jo mums no šī, no gabaļiem kopā sašotā paklāja ir jāmēģina uh, radīt tāds kopējs, un, un tas ir tas, ko dara sevišķi dalībvalsts. To saka tiesneši, prokurori, drošības darbinieki. Arī to pašu saka, ka informācijas apvienošana tikai tas rada tādu kopīgu ainu. Varbūt tā kā atsevišķa informācija ir pilnīgi nevainīga, bet ja to visu saliek kopā, tad pēkšņi ir redzams, ka ir kaut kāda noteikta schēma, kā tā visas lēpjas tīkls. Tas nozīmē, ka svarīgas informācijas apvienošana, tā ir jābūt iespējamai. Tādēļ ir arī nepieciešams, kā Eiropos nodrošina patiesu informācijas apmaiņu tādu kā centru, hubu centru, un kā tādu centrāli, kā tas eh, varētu strādāt un eh, saskaņā ar mūsu caurskatāmies un datu aizsardzības noteikumiem, tas viss darbotos, un mēs to paši esam noteikušo pamatu. Tad mēs esam runājuši arī par radikalizācijas jautājumiem ļoti intensīvi par to un eh, varbūt pat detalizēt neieslīgstot atsevišķos pasākumos. Gribētu teikt, ka mēs ar Helgu domājam, ka virziens ir svarīgs un ir vesels pasākumu kopums, nu, sākot no sabiedrības integrācijas pasākumiem līdz pat uh, represīviem pasākumiem, ja runa ir par to, ka kāds kā naidu sludinātājs piemēram, aicina izvarot sievietes un neievērot mūsu likumus un galu galā arī mūsu Eiropas pamatiesību hartu pasludina par spēkā nēsošu. Un uh, tās vērtības uh, pēdiņās dīvainā veidā pasludina kā doktrīnu un mēģina infiltrēt uh, musulmaņu kopienā. Un šai ziņā mēs esam šeit runājuši arī par finansējumu. Uh, kas nāk no ārpuses. Un eh, mēs esam veikuši šeit analīzi un konstatējām, ka ļoti spēcīgs vahabītu, vahabītu ietekme un eh, ar finanšu līdzekļiem tiek mēģināts eh, atbalstīt ļoti radikālas ekstrēmistiskas organizācijas un fundamentālos ekstremē, ekstrēmistus. Un tās ir ļoti bagātas ģimenes no konkrētām trešajām valstīm, kas sniedz finansējumu Un šis finansējums ieplūst ne tikai Eiropas Savienībā, bet eh, tādos ļoti nopietnos institūtos, institūcijās. Un, ja jūs vēlaties papildus informāciju, tad mēs jums varam to sniegt, to ir sagatavojuši universitātes. Mēs, protams, tikai daļu no tā visu varējām apstrādāt, bet tas ir ļoti plašs lauks, pie kura vajadzētu strādāt. Tur ir eh, universitātes eh, finansējums, uh, apmācību finansējums imāmiem līdz pat mošeju finansējumam ar noteiktiem nosacījumiem. Tur ir ļoti radikālas Korāna interpretācijas, eh, arī filmu materiāli tiek sagatavoti un eh, tiek atbalstīts šīs radikālās idejas eh, ar interneta palīdzību. Un tas vēl īsti nav terorisma propaganda, bet tā ir kā tāda pelēkā zona. Tiek pārkāptas pamatiesību harta, bet tas vēl nav aicinājums eh, īstenot tiešu terorisma vardarbību, bet tas ir tā kā tāds lauks pirms tā visa. Un daļēji tā ir ļoti problemātiska forma finansējumam, proti ļoti problemātiska attīstība. Kā pēdējo punktu, kuru es vēlētos pieminēt, ir jautājums par terora uzbrukumu upuriem Īpaši man iespēja doja apmeklējums Spānijā, nezinu, kā kolēģis un kolēģi to uztvēra, jo tur pamatoties uz ilggadīgu pieredzi, tiešām tādu lielu ciešanu pieredzi un zināšanas par to, kā strādāt ar upuriem, tas viss ir ļoti pavirzies uz priekšu, un upuru status tur ir cits, tas man tiešām jāsaka, nekā citās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka viņiem patiešām ir pašiem savas organizācijas, Zinātniskā līmenī tās ir arī atzītas un tiek arī iesaistītas visos pasākumos. Tās ir eh, sadarbības partneri, sarunu partneri. Es domāju, mums arī vajadzētu kaut ko tādu iedibināt, jo es uzskatu, ka terorismu upuri nedrīkst padarīt par upuriem otru reizi, ja par viņiem visu laiku tiek runāts kā par upuriem un nevis kā par dalībniekiem procesā, Un mums vajadzētu arī parūpēties par to, ka viņiem nevajadzētu lūgt, eh, lūgties pēc palīdzības, ne par juridisko, ne par sociālo palīdzību, ne par to, ka vispār viņus uzklausa, bet vajadzētu būt tā, un mums vajadzētu par to cīnīties, ka uzsāktos process, ka upuri būtu patiesi partneri, kuri par to, kas viņiem ir noticis, saņem pilnīgu kompensāciju un ka valsts būtu par to atbildīga, jo es uzskatu, ka terorisms eh, nenotiek, negadās cilvēkiem tādēļ, ka viņi kaut ko būtu darījuši nepareizi, un ka tādēļ, ka tā būtu kāda emocionāla uh, darbība, bet viņi ir bijuši nejauši upuri, tas bijusi uzbrukums eh, valstī, vērtībām, un tādēļ arī vajadzīgi konkurēti pasākumi, jāuzlabo ir darbs ar upuriem, terorismu uzbrukumu upuriem. Un tad mums ir arī, vēl, arī vēlme arī no Katarīnas puses, lai būtu tāds eh, atsevišķi klasteris par fundamentālām pamatiesībām, tad to vajadzētu saistoši noteikt. To var arī atsevišķi detalizēti paraudzīties, kāda būs centrālajie punkti, un ja mēs to vēlēsimies, es labprāt ar jums sadarbošos. Mēs savā ziņojumā gribējām tikai pateikt, ka mums spēkā ir visa pamatiesība harta no paša sākuma līdz beigām. Katrs punkts ir svarīgs. Es negribēju vienkārši šeit uzsvērt atsevišķus un pārējos it kā parādi kā mazāk nozīmīgus, bet gribēju tikai uzsvērt vienu punktu, ka fiziskas un psihiskas uzbrukums eh, dzīvībai ir tiešām pats sliktākais, kas vien var notikt, un tādēļ šim punktam gribētu piešķirt īpašu vērību. Gribētu sirsnīgi pateikties arī Helgai par lielisko sadarbību, un jā, gribu tad arī viņai nodot tālāk iespēju izteikties, ja priekšsēdētājs kundze to atļaus. Paldies! Monika, liels paldies, Monika, liels paldies par šo kopsavilkumu un lieki nekavējoties došu vārdu Helgai Stīvencai, kas ir ieradusies. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Godātie kolēģi, labdien! Atvainojiet, ka ierados ar nokavēšanos, taču man vēl bija jāuzstājas plānumā par cilvēku ar invaliditāti politisko līdzdalību. Stādāju arī pie tā dosie. Tātad vispirms vēlos pateikties kolēģei Monikai par lielisko sadarbību. Ļoti priecājos, ka mūsu politiskā grupa uh, ka mūsu politiskās grupas varēja tik labi vienoties eh, par jautājumu pēc būtības, tātad eh, terorisma apkarošana. Es eh, ļoti ceru, ka debatas būs konstruktīvas un ka attieksme būs konstruktīva mūsu kolēģiem, lai panāktu tādu Eiropas vīzijas tekstu, kas būs pieņemams visām politiskajām grupām. Tāpat vēlētos pateikties arī citām, citiem komitejas locekļiem, par iesaisti, par līdzdarbību misijās, koordinācijas darbībā, kā arī paldies par pacietību. Jo šī ziņojuma sastādīšana aizņēma zinām laiku. Tagad varam teikt, ka šis dokuments uh, ietver uh, mūsu abu viedokļus, un, uh, manuprāt, bija ļoti svarīgi, lai panāktu uh, mēs eh, konkrētas eh, rekomendācijas ar, eh, zinām, pievienoto vērtību. Tagad varam teikt, ka šeit ir runa par diezgan plašu šīs komitejas mandātu. Monika jau iepazīstināja mūs ar galvenajām rekomendācijām, un es varbūt vēl izcelšu dažas no tām, un pēc tam, labprāt, uzklausīsim arī jūsu komentārus. Gudātie kolēģi! Dažas rekomendācijas jau tika ietvertas ziņojumā, ko pieņēma parlaments. Bija jau tādi jautājumi, kuros nevajadzēja otrais izgudrot riteni, piemēram, jautājumi, kas skar uh, certifikātus, licences, uh, mākslas darbu izsakošanai. Attiecīgi šis finansējums vairs nevar tikt izmantots uh, terorisma atbalstam. Esam ņēmuši vērā citu politisko grupu nostāju jau iepriekšējos posmos. Um, tāpat arī Beļģijas parlamenta um, izmeklēšanas uh, komisijas uh, rekomendācijas tika ņemtas vērā. Tāpat uh, rekomendācijas, kas skar piemēram mūsu ārēju robežu aizsardzību, Schengenas zona bez ārējām robežām var eksistēt vienīgi tad, ja ārējās Eiropas Savienības robežas tiek efektīvi aizsargātas. Daži Terorakti pēdējo gadu gaitā bija iespējami tikai tāpēc, ka robežu kontrolas sistēmā ir vakums. Piemēram, Talis vilciena atentāts, Parīzes atentāti atklāja to, ka šo atentātu organizētāji ieradās Eiropā ar nelegālās emigrācijas uh, kanālu starpniecība. Tas jau bija 2015. gadā. Katru reizi šie cilvēki ieradās Eiropas Savienībā nu, caur Grieķiju. Ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidot tādus nosacījumus, uh, kas ļautu piemērot praksē jauno regulējumu, jāievieš biometriskās pārbaudes, datu bāzēm ir jābūt uh, savstarpēji izmantojumām, jāizmanto visi pieejamie dati, sevišķi pasažieru datu reģistrs, un tikai tad būs iespējams identificēt potenciālos teroristus, pirms viņi ierodas Eiropas Savienības teritorijā. Mēs atzīstam to, ka operācija Sofija šobrīd ir galvenais eh, drošības garants eh, vidusjūras reģionā, līdz ar to eh, šai struktūrai nepieciešami vajadzīgie resursi, lai varētu turpināt nodrošināt aizsardzību pret terorismu. Vēlamies līdz ar to paplašināt tvērumu, ietverot arī Tunisiju, lai nevarētu notikt uh, ierašanās, piemēram, Sardīnijā un citur. Ņemot vērā to, ka šeit uh, ir jābūt piekļuvai arī Lībijas uh, teritoriālajiem ūdeņiem Sofijas ietvaros. Tāpat uh, ļoti pozitīvi, ka Eiropols var iesaistīties Jordānijā, tāpat arī amerikāņu karaspēka operācijas Sīrijā un Irākā saistītas ar Eiropola un mūsu drošības dienestu darbību. Tādēļ ļoti svarīgi, lai visa šī informācija, visa šī sadarbība atspoguļotos arī datu bāzēs, un attiecīgi robežu sargi varētu izmantot šo informāciju, veicot skrīningu personām, kas vēlas iekļūt Eiropas Savienības teritorijām. Tāpat uh, arī jānodod šī informācija valstu struktūrām, kas kontrolē finanšu plūsmu. Diemžēl ļoti bieži šī informācija netiek koordinēta. Ir jāpaplašina FI un F. Lai varētu īstenot uh, nepieciešamos pasākumus, uh, pāraugot uh, plašu finansējumu terorismam, kā arī uzraugot tādu veidu atentātus, kas piesaista nelielus finanšu resursus. Tādēļ ļoti svarīgi izmantot šādu finanšu informācijas eh, izmeklēšanu, un tikai ar šādiem nosacījumiem policijas dienesti varēs veikt preventīvos pasākumus, jau saulaicīgi atklājot eh, teroristu tīklus. Šobrīd situācija vēl nav pilnvērtīgi stabilizēta, atrisināta, tātad uh, šī informācijas apmaiņa nenotiek pilnvērtīgi. Ir uh, finanšu darījumi, kas ne, neietilpst šajā tvērumā, tāpat TFTP uh, sistēmas ietvaros var uzraudzīt šos darījumus. Ir iespējami vairāk varianti, kā to risināt, piemēram, izmantojot hibrīdu sistēmu, varētu izmantot uh, vairākus variantus, kā piemēram centrālo vienību, kas sazinās ar uh, nacionālajām vienībām, vai arī FUI.net. FIU.net. Tāpat būtu jāpārskata 2014 direktīva no 2018. gada. Un ir svarīgi, lai šīs kritiskās infrastruktūras noteikšana tiktu pamatota ar to sistēmu analīzi, kas eh, atbalsta būtiskus un pārobežu pakalpojumus, ne tikai balstoties uz atsevišķu nozaru pieju. Tā tad eh, būtu jāziņo par jebkādu nobīdi no normas eh, stresa testu gadījumos, kas skartu šīs Eiropas kritiskās infrastruktūras. infrastruktūras lai varētu nodrošināt uh, šādu kvalitatīvu pieju. Ir uh, jāietver arī Galileo vai Eirokontrolu, identificējot tās kā kritiskās infrastruktūras. 2015. un 2016. gadā 40% gadījumu atentāti tika veikti izmantojot sprāgstvielas. Um, Regula 98.2013, eh, kas aizliedz septiņu vielu darīšanu pieejamu plašai sabiedrībai, privātpersonām, ja tās pārsniedz robežvērtības, un kurā tiek prasīts ziņot par aizdomīgiem darījumiem attiecībā uz 11 produktiem. Tādēļ, ka nozieguma veicēji un potenciālie teroristi joprojām var tiešsaistē nopirkt šādus prekursorus, ņemot vērā to, ka pašreizējais regulējums ļauj dalībvalstīm piemērot dažādas sistēmas. Tādēļ mēs vēlamies jaunu regulu, ar ko atceltu, korģētu šo pasēžēju sistēmu un ieviestu skaidrāku sistēmu, stingrāku definīciju, lai neļautu pirkt šos prekursorus, prekursorus tieši saistēm. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt arī praktiskos eh, līdzekļus, eh, nodrošinot nepieciešamās tiešsaistes eh, struktūras, lai tiešsaistē pērkot vienmēr tiktu atzīmēti pirkuma numuri, kas ļautu daudz efektīvāk noteikt nelikumīgo vielu pirkšanas gadījumus. Un neapšaubām arī nacionālajā līmenī ir nepieciešams nodrošināt infrastruktūras katrā dalībvalstī nepieciešams izveidot krīzes centrus un izveidot arī līdz ar to Eiropas Savienības līmeņa krīzes centru tīklu. Katrai dalībvalstī nepieciešams koordinācijas centrs, un šiem centriem pēc tam ir jāsadarbojas ar pārējiem 27 Eiropas Savienības dalībvalstu koordinācijas centriem. IPCR ir jāizmanto sadarbībai un saziņai eh, šajos gadījumos. Tāpat eh, mums ir 2017. Eh, gada pārskats par Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par drošības situāciju, un 92% gadījumu cilvēki apstiprināja to, ka viņu prāta Eiropas Savienības dalību valstu institūcijām uh, iestādēm vajadzētu aktīvāk sadarboties ar citu dalību valstu iestādēm, informācijas eh, apritē. Tādēļ eh, standarta informāciju vajadzētu aktīvāk eh, izplatīt un ar to apmainīties, lai šī aprite notiktu maksimāli optimāli. Un tātad mana kolēģi jau arī uzskaitīja vairākas rekomendācijas. Austrijas valdība nesen nolēma slēgt septiņas mošejas un izraidīt no valsts aptuveni simt imamu, kas popularizēja islāma radikālo politiku. Es atbalstu šādu pieeju, jo cilvēkiem, kas mudina uz naidu un vardarbību, nav vieta Eiropas Savienībām. Ak, reaktīvas uh, efektīvas eh, tiesības eh, ir nepieciešams un vitāli svarīgas, lai varētu nodrošināt eh, iedzīvotāju aizsardzību, lai apkarotu terorismu. Efektīva tiesu sistēma ir neatņemama šādas struktūras sastāvdaļa. Ir ļoti svarīgi uzraudzīt cilvēkus, kam jau ir dažādi sodi, kas jau ir tātad sodīti, un šobrīd ja cilvēkiem rodas iespējas, ka pastāv nesodāmība, ka ir iespējams darīt eh, jebko, tad pēc radikalizēšanās eh, viņi vēlēsies eh, ķerties pieročiem, lai vērstos, pie, lai vērstos pret līdzpilsoņiem. Lūk, šādi būtu mani apsvērumi. Es esmu atvērta jebkādiem komentāriem, jautājumiem. Mana biroja durvis vienmēr ir atvērtas, ja vēlaties diskutēt. Paldies vēlreiz par lielisko, fantastisko sadarbību, kāda mums ir bijusi strādājot pie šī dosjē. Pēc vasaras brīvdienām būšu jūsu rīcībā, lai mēs visi kopā varētu panākt konstruktīvu, optimālu tekstu. Lielas paldies par sadarbību. Lielas paldies, Stevens Kunze. Paldies, ka izklāstījāt savu līdziņotājus redzējumu, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Monika Holmēra vēl vēlējās ko piebilst, lūdzu. Gan drīz vai kļūdījos eh, savā pateicības sarakstā un aizmirsu gan drīz vai svarīgus partnerus. Aizmirsu viņus pieminēt, gribētu vēl tādēļ īpaši pateikties komisāram Julianam Kingam un visai grupai, darbinieku grupai no DG Home ģenerāla direktorāta, kas mūs ļoti aktīvi atbalstīja arī Eiropola, Eirojust, tiesneši, prokurori, kas mums palīdzēja stundām ilgi, dienām un naktīm strādāja, un uh, mēs vienmēr lūdzām viņu palīdzību. Gribētu sirsnīgi pateikties uh, arī Hilde Kerkove, kas strādāja un uh, piegādāja mums datus un materiālus, un arī viņa darbinieki un darbinieces. Paldies! Lielas paldies um, Monikai Holmejerē par šiem precizējumiem. Tagad došu vārdu Katerīnai Kiniči uz piecām minūtēm, ja iespējams. Jā, paldies, uh, paldies priekšsēdētājs kundze. Arī es uh, vispirms vēlētos uh, pateikties abas kolēģis, pateikties abām kolēģiem, Monikai un Helgai, kā arī pāriem darbiniekiem un vi, pilnīgi visiem cilvēkiem Eh, piebiedrojas, kas iepriekš eh, pateicās eh, priekšsēdētājai, visiem darbiniekiem, ģenerālsekretariātam, sekretariātam, kā arī visiem, kas iesaistījās šajā darbībā. Pievienojos tātad pateicības vārdiem, kurus pauda jau Monika un Helga. Es domāju, ka šīs komitejas darbs patiešām ir ārkārtīgi svarīgs un Es domāju, ka mūsu nostājas varbūt dažos jautājumos ir atšķirīgas, taču mums visiem ir viens un tas pats mērķis, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, proti nodrošināt pilsoņu drošību, ievērojot tiesības un brīvības. Šādu līdzsvaru ir iespējams panākt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tieši to arī pilsoņi sagaida no mums. Tāpēc eh, šāds ir šīs komitejas eh, uzdevums un mērķis. Līdz ar to vēlos pateikties pilnīgi visiem, jo es domāju, ka jau no paša sākuma mēs esam varējuši ļoti veiksmīgi, ļoti optimāli sadarboties, un arī turpmāk noteikti tas tā būs, kas ļaus mums arī panākt eh, labus rezultātus, iedziņoties jautājumos, kas skar terorismu apkarošanu un riskus, nākot klajā ar virkni rekomendāciju, kas varētu būt uh, noderīgas, lai efektīvi apkarotu terorismu. Tā kā laika nav daudz un mums visiem jādod iespēja izteikties, tad uh, aprobežošos ar uh, dažiem aspektiem. Un vēlos teikt, ka jau grozījumu stadijā noteikti būs iespēja paust uh, niansētāku viedokli. Es domāju, ka šeit mēs galvenokārt izvērtējam draudu līmeni, kādam ir nepieciešams uh, pievērst uzmanību. Jo no vienas puses ir džihādisms, uh, reliģiozais ekstrēmisms, ir arī nacionālisti, separat, separātisti. Arī šīs grupas ir jāņem vērā, nedrīkstāt par zemu novērtēt uh, šo personu radīto draudu, runājot par terorismu. Šis aspekts uh, uzsvērts uh, arī Eiropola ziņojumā, runājot par šiem draudiem. Tāpat ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, ka laiks iet uz priekšu, mēģināšanā tīsi. Tātad informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi pārobežu līmenī risināt šo jautājumu. Un tas, ko Monika jau uzsvēra, arī man būtu sakāms, ka ir nepieciešams nodrošināt maksimālu sadarbspēju, savstarpēji izmantojot uh, visu pieejamo informāciju. Ir zināms, ka ir augsti privātuma standarti un personas datu standarti, kas, protams, ir jāievēro, taču ir jābūt dalībvalstu rīcībā datu bāzē, kas būtu efektīva, optimāla un ko varētu izmantot, lai savlaicīgi uh, izvairītos no terorisma draudiem. Paldies arī kolēģiem, kas pievērs uzmanību terorisma upuriem. Eiropā tātad mums ir Spānijas pieredze, ar kur varējām iepazīties, un es domāju, ka šis aspekts tik tiešām pamatoti ir izcelts uh, šajā tekstā. Protams, arī pamatiesības ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, paldies Monikai, kas uh, arī to pieminēja. Kaut arī pie šī jautājuma vēl nedaudz sīkāk strādāsim arī turpmāk. Tāpat jautājums par tiešsaistes propagandu un kurināšanu uz naidu. Es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt to, lai saulēcīgi būtu iespējams paziņot par propagandas saturu tiešsaistē. saistē tajā pašā laikā nodrošinot adekvātu garantiju, ka netiks ierobežota vārda brīvība. Tāpat, protams, radikalizācija cietumos ir svarīgs jautājums, kas arī tiks eh, pausts virknē grozījumu Itālijas pieredze liecina par to, ka saulēcīgi pievēršot uzmanību radikalizācijai cietumos ir iespējams uh, uh, saulēcīgi novērst uh, virkni problēmu, kas varētu rasties, uh, kad radikalizācija pieņemas spēkā. Un, protams, arī terorisma finansējums ir svarīgs jautājums, uh, tas jau tika minēts, un es varu tikai piebiedroties uh, iepriekš sacītajiem. Jautājums, kas skara robežu aizsardzību. Paldies prezidentūrai, sekretariātam un kolēģiem par uh, līdzdalību misijā Itālijā, kas kārtējo reizi apliecina to, ka ir daudz problēmu, kas ir saistītas ar migrācijas plūsmu kontroli uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tātad Vidusjūras uh, reģionā, Itālijā, Šīs problēmas šobrīd ir eh, ļoti aktuālas. Un uh, tas sevišķi svarīgi ir eh, tajā ziņā, ka te, atentātus paveikušie uh, teroristi uh, nereti iekļuva Eiropas Savienībā. Šādā veidā taču tajā pašā laikā tos paveic arī cilvēkam jau bija Eiropas Savienības pilsonība, kas bija dzimuši un auguši Eiropas Savienībā. Līdz ar to ši, šiem abiem jautājumiem vajadzētu pārklāties un uh, vajadzētu skaidri nošķirt uh, to. Katrā ziņā ar informāciju, protams, ir jāvar apmainīties uh, efektīvi, tādējādi nodrošinot efektīvu robežu aizsardzību. Ja ir šāda informācija robežsargu rīcībā, tad ir iespējams uh, saulēcīgi, nekavējoties informēt un saņemt informāciju gadījumos, kad personas kas tiek turēts aizdomās, vēlas iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Tātad šāds informācijas apmaiņas sadarbības modelis ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad ārējo robežu kontrole ir vitāli svarīgs jautājums, kas vēl būtu jātīsta sīkāk Diemžēl mans laiks jau ir beidzies. Eh, vēlos vēlreiz eh, pateikties visiem kolēģiem, kas iesaistījās arī jautājumā par eh, atgriešanu un par nepilngadīgo personu jautājumu, par bērniem, kas ir dzimuši un auguši kara zonās. Tātad šie ir komplicēti, smagi jautājumi. Un, uh, ir pamatoti pievērst uzmanību šo bērnu situācijai un uh, risināt uh, problēmas, kas skar viņus, uh, lai palīdzētu tikt pāri piedzīvotajām traumām. Atvainojos par to, ka pārkāpu man atvēlēto runas laiku, taču es domāju, ka tāpat kā līdz šim varēsim veiksmīgi sadarboties gan ar referentiem, gan arī pārējiem komitejas kolēģiem kolēģi! Paldies, dārgie kolēģi! Paldies par izteiktajām piezīmēm! Un tagad maite pagazaur fundo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribu izteikt uh, pateicības vārdus, runājot par terorismu jautājumu jau gadu desmitiem esmu to novērojusi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs tagad aktīvi rīkojamies. Neviena dalībvalsts atsevišķi var paveikt to, ko mēs šeit varam, jo mums šeit ir tāds kopējs pārskats no vienas puses apdraudējums un riski, un no otras puses arī tas, kas būtu jāuzlabo. Aizvien un aizvien uh, tiesneši, prokurori, lietpratēji, eksperti ir prasījuši no mums šo kopējo pārskatu, jo aizvien vēl ir pārāk heterogēna situācija Eiropā. Tas, kā tiek uzsverti, eh, eh, uztverti riski, tā ir pārāk eh, heterogēna. Neiet runa tikai par džihādistisko, teroristisko apdraudējumu. Ir diemžēl arī citi terora apdraudējumi, un arī pret tiem ir jāvēršas. Eiropas parlamentam ir iespējas, ir kapacitāte aizsākt nākotnes reformas un dot padomus tajās jomās, kurās mēs varam iespaidot politiku, kurās mēs varam dot padomu tā, lai ne tikai katram būtu tas tāds atsevišķs neliels redzējums, bet gan lai mēs redzētu un skatītu terorismu kā kaut ko transnacionālu. Un tas ir vienalga, vai tas ir labēji vai kreisēji ekstrēmais terorisms. Mums ir jāpievērš mūsu uzmanību šim globālajam fenomenam. Es varu uh, atbalstīt uh, Činičī kundzes redzējumu pēdējais Eiropola dokuments. Uh, tas varētu būt aprakstošāks. Un tagad par to, kas varētu būt paredzams. Datiem jābūt pēc iespējas labākā kvalitāte, un šeit dalību valstīm vajadzētu būt mazāk egoistiskām, bet gan vajadzētu dalīties ar izmeklēšanas rezultātiem. Aizvien vēl ir trūkumi, neskaidrības, pelēkās zonas tiešsaistē vai arī, piemēram, tajā jomā, kas skan sakdarbību. Ir ļoti nozīmīgi, lai tieslietu sektors, lai tiesneši, policija, dažādie slependienesti, informācijas dienesti sadarbotos uzticība balstās uz veiksmīgu pieredzi. Sadarbībai jābūt efektīvai, modernā vidē veidotai. Mēs redzam, ka uh, tiek uh, ievērots arī sabiedrības intereses. Manā skatījumā tie septiņi gadi, ko es šeit strādāju parlamentā un Eiropas struktūrās, uh, ir tādi, ka tiešām jūtu, ka vairāk ir jādara aizsargājot un palīdzot terorisma upuriem. Ir jāpalīdz viņiem rast ceļu atkal iesaistīties un atgriezties sabiedrībā. Arī šeit ir jāizvērtē labie piemēri vai veiksmīgie piemēri. Teroristi faktiskais apdraudējums kolēģi eh, Činičī par to jau izsmeļoši runāja. Par migrācijas jautājumiem runājot, mums ir šim eh, jautājumu kopumam jāpievēršas savādāk. Mums ir nepieciešams sabalansēts eh, un proporcionāls teksts. Esmu pārliecināta, ka mums tas izdosies. Referentes ir ļoti, ļoti labi pastrādājušas un arī nākotnes priekšlikumi tiks ietverti, lai mēs tiešām nonāktu pie kopēja fonda izveidas. Nākamais jautājums - radikalizācijas tendenci apkarošana. Datu apmaiņa, interoperabilitāte vai savietojamība, kā arī parlamentā risināmie jautājumi. Tas viss ir jāveicina. Kas mums vēl pat labam pietrūkst, lai mēs simtprocentīgi varētu izmantot tādas kapacitātes, kādas ir parlamenta rīcībā. Šeit ir um, tomēr vēl plašs darba laiks. Palikušajās pāris sekundēs gribu runāt par datu apmaiņu, par informācijas apmaiņu un par to, ka viss tas, kas vēl īsti labi nedarbojas, kur vēl ir trūkumi, kur vēl nav pilnībā saskaņot darbības šeit, mums jāmēģina darboties efektīvi. Un runājot par terorisma apkarošanu, jā, piekrītu mūsu viedoklim, mūsu atbildība ir tāda, ka tā ir visu mūsu kopēja atbildība, jārunā par preventīviem pasākumiem, ar visām tām ideoloģiskajām komponentiem, kādas ir uzskaitīts. Gribu teikt paldies abām referentēm par šo uh, veikto darbu un esmu pārliecināta, ka nonāksim pie laba rezultāta. Paldies, paldies, Maitē, par uh, šo labo apkopojumu, un tagad nākamā runātāja būs zaļo vārdā Eva Žolī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, mēģinu aizvietot mūsu kolēģi. Jānu Filipu, kas eh, ir eh, ļoti veiksmīgi strādājis. Eh, mēģināšu paust visu mūsu kopējās domas. Gribētu sākt ar to, ka teikšu paldies Holmējers kundzei un arī Stīvens kundzei. Jā, tajā ir daudz pozitīvu elementu, kas mēģina uzlabot cīņu pret terorismu Eiropas Savienībā. Un īpaši es gribētu uzsvērt to, ka. Uh, Pilnībā atbalstu domu, ka dalību valstīm jāsadarbojas plašāk un jāapmaiņa labās prakses piemēri tādos uh, uh, sektoros kā uh, radikalizācijas uh, tendenču uh, mazināšana. Tāpat labāk jāaizstāv upuri, ir uh, īpaši nozīmīga joma, uh, kā pārtraukt terorismu finansējumu. Uh, domāju, ka jārunā par tiem uh, sektoriem, kur Eiropas Savienība var dot īpašu pienesumu apkarojot terorismu. Nu, piemēram, veidojot uh, Eiropas finanšu izmeklēšanas vienību, lai uh, varētu vienkāršāk apmainīties ar finanšu informāciju un lai būtu labāks pārskats par aizdomīgām finanšu transakcijām. Līdzīgā veidā mums vajadzētu pastā, pa, pasvītrot to, ka nepieciešama plašāka juridiska sabiedrība Eiropas līmenī, un mēs zinām, ka sadarbība ir veiksmīgāka nekā viena cilvēka darbs, un tādēļ mums vajadzētu paplašināt e APO kompetenci. Tas būs labākais, ko varam padarīt. Tāpat manā uh, uzturē ļoti nozīmīgi būtu uzsvērt cik nozīmīgs ir visu likumdošanas procesu un piedāvājumu izvērtējums uh, attiecībā uz pamatiesībām un uh, jāuzsver, kādi ir riski tādai pilnai uh, mūsu sabiedrības uzraudzīšanai pirms runājam par biometrisko un citu veidu kontroli ieviešanu. Es ticu cilvēku izvērtējumam ļoti skaidriem, ar ļoti skaidru virzienu, nevis tādai masveida vienkārši uzraudzībai un kolektīvai uzraudzībai. Visā visumā mūsu <clears throat> ieteikumi balstās uz to, ka veiksmīga terorisma politika balstās nevis uz uh, principiem, kāda ir bijuši līdz šim, bet gan uz preventīvo darbu, uz sabiedrības izglītošanas darbu, kas nozīmē, ka investīcijas izglītībā uzlabojums cietumu apstākļos, apstākļi cietumos ir visā Eiropas Savienībā ļoti sarežģīti un ir jābūt koherentai ārējai politikai. nu, eh, eh, plašāk nepiekrītu eh, šīm pamatdomām ziņojumā, ka terorisms tiek uzsvert kā reliģiski izrazīts. Man liekas, ka tas ir nepareizi, tā ir politiskā vardarbība. Un mums nu, nav tik ļoti e, būtiski vai ekstrēmi kreisie vai ekstrēmi labējie vai fundament, kapitālisma vai reliģiskie motīvi to izrāga, izraisa. Man liekas, ka mums nevajadzētu dot tādu ja, spaidu un ka, tā, ka terorismu būtu reliģiska problēma, jo tas sarežģītu mūsu skatījumu un samazinātu mūsu kopējās cīņas efektivitāti pret terorismu. Tātad es. Uh, ar nepacietību gaidu nākotnes diskusijas, lai varētu arī izteikt mūsu ieteikumus un lai pēc iespējas veiksmīgāk iesaistītos darbā, lai darītu visu to, ko mēs varam paveikt, lai uzlabotu darbu un cīņu pret terorismu. Paldies! Paldies tagad Veržjā kundze goju vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies mūsu referentēm. Es mēģināšu ļoti ātri izrunāt šos jautājumus. Ir daudz lietas, kam piekrītu, bet ir arī tāds, kam nepiekrītu. Un um, uzsvēršu to, kam nepiekrītu, lai tas būtu efektīvāk mūsu darba un laika sadalījumā. Izvērtējot apdraudējumu šajā jomā, referents laiks ir 98. 2018. gads. Es saprotu, bet kādēļ šis periods ļoti daudz kas ir mainījies šī perioda laikā. Es domāju, ka jābūt uzmanīgiem attiecībā uz šo uh, referents laiku un neaizmirst salīdzināt atentātu skaitu pēdējā laikā un terorisma atkritumi un tāpat arī uh, upuru skaitu, jo tie atentāti, kas bija saistīti ar reliģisko islamistisko atentātu, uh, ir uh, visvairāk upuru tiem, bet to uh, skaitziņā nav pārāk daudz. Un ja mēs runājam par terorismu apkarošanu, tad ir jābūt globālajam terorismu redzējumam. Uh, Tātad, ja kaut ko var pārmest šim ziņojumam, ka tas ir pārāk centrēts uz reliģisko terorismu un liekas, ka neievēro citus, citas terorisma formas. Jo mēs zinām šobrīd, un tas tika vairāk kārta teikts, ka terorisms, separātisms aizvien vēl saglabojas un ultralabējais terorisms pieauga apjomā. Francijā tika sagrauts ultralabējo organizācijas tāds veidojums, kas plānoja atentātus. Man liekas, ka šis ziņojums ir pārāk centrēts uz ārējo a, a, aspektu un briesmām no, a, no ārpuses. Nav teikt, ka to nevajadzētu runāt, bet kā jau tika uzsmērts, a, lielākā daļa atentātu, arī reliģiskie un islamistiskie, a, tos neveica personas, kas no ārpuses iebrauca. Tā, tie bija minoritāšu pārstāvji, bet, nu, ja pareizi atceros, tad 15. un 16. gada iebraucēju vidū bija divas personas no diviem miljoniem kas bija šajā teroristiskajā darbībā iesaistītas. Un man liekas, ka pārāk koncentrēta uzmanība ir uz migrācijas jautājumiem un liekas, ka tiek ignorēts tas, kas notiek paralēli šajos jautājumos. Tātad, ja mēs gribam būt ļoti skaidri, tad ir jāievēro arī tas eh, darbs, kas tiek veikts paralēli, un mums nav jābūt eh, pretrunīgiem attiecībā uz eh, noteiktām tendencēm. Tieši tāpat runājot par. Nosaukšu nu, to par Schengens vai uh, robežu pakotni. Arī šeit Eiropas parlaments ir uh, aktīvi rīkojies un strādājis, lai uh, pieņemt likumdošanas aktus. Dījās tie mēra skunks uz viņu raudos, iebraukšanas, izbraukšanas sistēma un pieprasījumi, kas ir šajā jomā. Tāpat arī ETIAS sistēma, tā atbilst noteiktam skaitam šo pieprasījumu. Libe komiteja strādā par interoperabilitātes jautājumiem un savstarpējo savietojamību starp dažādām sistēmām. Uh, Nu, nevar teikt, ka parlaments nestrādāt pie visiem šiem jautājumiem. Mums ir nepieciešams tāds globāls skatījums uz visiem šiem jautājumiem. Nu, nezinu, varbūt, ka ar visiem referentiem varētu tikties, kas pie šiem jautājumiem ir strādājuši, jo man liekas, ka ir tāda neliela koherences problēma. Piekrītu visam tam, kas tika teikts par sadarbību starp dalību valstīm, jo domāju, ka tas ataino šo pamata problēmu ar Koeljo kungu par Schengens grupas jautājumiem strādāju aktīvi. Schengens grupas attīstības ziņā jāsaka, situācija ir dramatiska. Dramatiski, kā rīkojas dalību valstis un cik tālu apmainās ar informāciju. Un teikšu sekojošo Holmējas kundzi. Un, Stīvens kundze, jūs nebūsiet pārsteigts. Nepietiekama, liekas, cilvēktiesību daļa. Jā, mūsu pilsoņiem ir tiesības uz drošību. Jā, pilsoņiem ir tiesības dzīvot un drošības jautājums ir nozīmīgs, taču jautājums ir par sabalansētību starp dažādajām tiesībām. Nav prioritāšu. Uh, tātad sabalansēt situāciju attiecībā uz pamatiesībām, uz proporcionalitāti. To visu laiku atgādina Eiropas Savienības kopientiesa. Un vēl viens jautājums, par ko esmu norūpējusies. To, man liekas, uzsvēra Eva Žolī. Tas ir uh, terorisma finansējums. Mums liekas, man liekas, ka jāvirzās tālāk. Nezinu, kurš no runātājiem vai eh, tiem, ko uzklausīja, uzsver to, ka ir eh, jāpārbauda eh, tra finanšu transakcijas gan ES, gan ārpus. Mums ir instrumenti, kurus mēs vēlamies izmantot. Šie instrumenti, tos ir jāizmanto, lai par, uh, sekot finanšu transakcijām, jo ir saikne starp terorisma jautājumu, um, ieroču uh, nelegālo tirdzniecību un narkotiku nelegālo terorismu, narkotiku kontrabandu. Tāpat arī kultūras objektu un uh, kultūras vērtību un nelegālo tirdzniecību starptautiskā līmenī. Es domāju arī, ka zināma daļa elementiem, kas ir šeit iekļauti, tos jāskat daudz, kad finanšu schēmas ietveros. Un komisija uh, prezentēs uh, savus priekšlikumus, daudz lietas jau ir ietverts. Man liekas arī tāpat, ka profilakses jautājums netiek pietiekami plaši skatīts, jārunā par darba ar jaunošiem. Man liekas, ka šis ziņojums ir pārāk uz drošības jautājumiem vērsts un tam nav pietiekami liela daļa par prevenciju, jeb profilaksi. Attiecībā uz radikalizāciju. Skolās jāveic profilakses darbs, pasniedzējiem jāto, jātiek apmācītiem, lai redzētu kaut vai visagrākos signālus par radikalizāciju. Paldies! Marija Kristīne par um, šiem komentāriem un ieteikumiem, kas palīdzēs grozījuma izstrādēm. Tā kā Dominika Martēna kungs nav ieradies, tad došu vārdu Onidī kungam, komisijas pārstāvim, uz desmit minūtēm uh, lūgums iekļauties laikā, lai varētu mēs optimāli uh, pabeigt darbu pēc tam. Paldies, priekšsēdājas kundze! Uh, Tā tiešām ir augsta privileģija, un komisāra Skings ieradīsies septembrī pie mums. Man ir tas gods uh, uh, būt kā šajā pirmajā diskusijā par priekšlikumu projektu, un esmu ļoti iepriecināts, ka var būt šeit klāt. Mēs uzskatām, ka ziņojums ir ar ļoti augstas kvalitātes ieguldījums no Eiropas parlamenta puses pret terorisma politikā. Un eh, ļoti īsā laika periodā jums ir izdevies eh, sniegt eh, ļoti objektīvu, ļoti sabalansētu, bet arī tādu prasīgu novērtējumu par to, kas jau ir ticis izdarīts pret terorisma līmenī, Eiropas Savienības līmenī, bet tāpat jūs arī sniedzat tādu svaigu skatījumu uz jomām, kā situācija ir attīstījusies un kādi trūkumi ir jānovērš, kas ir radušies, vai arī tajās jomās, kur mums nedaudz ir jāpielāgo pieeja. Pirms es pieskaršos uh, tam, ko dzirdēju debatēs, vienīgais, vienīgā kritika, ko dzirdēju par šo ziņojumu, ko daži teica, varbūt tas ir drusku tāds par garu, jā, vienīgais uh, kritikas punkts Ja tas pašā sākumā tiek teicis, tad, godīgi eh, sakot, tad, tad saturam ir jābūt ārkārtīgi labam. Tas ir vienīgais kritikas punkts. Tas, ko šorīt eh, dzirdēju no dažas punktus, kritikas tika izteikta, jā, ja ir zināmas šaubas, kāds ir nepieciešamais līdzsvars starp drošību un pamatiesībām, jā, iespējams eh, ziņojums varbūt vēl skaidrāk varētu norādīt uz faktu, kā ir. Uh, jānodrošina līdzsvars starp abām pusēm un uh, nevajadzētu atstāt nekādu vietu pārpratumiem. Terorisms nav saistīts tikai ar reliģiju. Es uh, augstu vērtēju divus komentārus par šo punktu. Tas ir kaut kas, kas ir cieši saistīts ar ārpuses apdraudējumu, bet ir arī apdraudējums niekšpuses. Tādēļ jums ir uh, šāda labi izstrādāta daļa par pret radikalizācijas pasākumiem ziņojumā, un sisniegs paldies arī visiem, kas uzsvēra kādu nozīme par to, par ambīciju līmeni, kas izvirzīts ziņojumā, arī runāt par finanšu ietvaru, jo, protams, ka daudzas no idejām un jautājumiem tāpat tiešām būs tās, kas būs labumu no finansējuma nākamajos gados. Un vēl daži jautājums, kuriem gribēju pieskarties, uzsvērt. Es domāju, ka ziņojums ļoti skaidri, precīzi parāda faktu, ka terorisms ir kaut kas, pret ko ir ļoti nopietni jāizturas Eiropas Savienības līmenī, jo Eiropas Savienība ir nopietns uh, spēlētājs ciņā pret terorismu. Bet uh, to vienkārši nevar aizstāt ar to, ko dalība valstis dara. Jūs jau ļoti pareizi uzsvērtāt, uzsvērāt, ka kompetences, kopīga kompetence, dalīta kompetence šajā jomā un Eiropas Savienības eh, aktivitāšu vērtība nevis aizstāt dalībvalstu iniciatīvas, bet papildināt tās, eh, strādāt citā līmenī. Tātad es domāju, ka arī aģentūru atbalsts šeit ir svarīgs, un ziņojums aicina pat vairāk atbalstu sniegt no aģentūru puses, ne tikai Eiropola aģentūra, bet arī no juridiskās puses Eirojust un daudz citas iesaistētās puses, kā piemēram Frontex par robežu jautājumiem, tāpat arī EU Lisa par informācijas sistēmu jautājumiem. Otrais aspekts, kas arī ir svarīgs mums, ir uh, fokus, ka jūs pievērsāties ieviešanas pusē. Esmu ļoti pateicīgs jums, ka jūs to darāt, jo tas uh, mums sniegs arī vēl turpmāk atbalstu, uzlabojot uh, ieviešanas līmeni attiecībā uz daudziem pasākumiem, kas ir radīti iepriekšējos gados. Tas ir tāpat arī pamatprincipi, kurus esam īstenojuši ļoti jūtīgās un uh, svarīgās jomās, kā piemēram starpsavienojamība, un uh, ne tikai nodrošināt jaunas sistēmas, bet uh, mēģinot atrast arī piemērotus veidus, kā dabūt vislabāko rezultātu no tiem instrumentiem, kas mums jau pašlaik pastāv, nezaudējot neko, ko esam jau, pa, jau attīstījuši, izstrādājuši. Jā, domāju, ka ļoti balansēta arī pieeja ir par to, ka tiek uh, atzīta būtiska nozīme informācijai, datu analīzē, informācijas analīzē, bet tāpat arī informācijas apmaiņai. Es domāju, ka princips, kas ir uh, ieteikts uh, ziņojumā, kā informācijas apmaiņa, kā pienākums ir, es domāju, ka tas ir tās ļoti spēcīgs princips tādā nozīmē, ja mums uh, būs šādas kopīgas kopīga sistēma, kā pārvaldīt robežas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka informācijas apstrāde ir eh, būtiska, tam vajadzētu būt automātiskam principam, kā šo informāciju nodot citiem partneriem, kuriem ir līdzīgas atbildības, lai aizsargātu mūsu kopīgo teritoriju. Un es domāju, ka jūs tāpat arī esat eh, šeit. Um, vairākas norādes ir svarīgs par to, par datu vākšanu, par datu uzglabāšanu. Tas mums ir ļoti svarīgs punkts, proti mēs sagatavojam arī vadlīnijas par datu uzglabāšanu. Tam ir ļoti būtiska nozīme par to, kā tiek saglabāti savāktie dati gan izmeklēšanas procesā, gan uh, krimināla vajāšanas procesā. Par radikalizāciju. Lies paldies par to, ka jūs strādājāt eh, kopā ar augsta līmeņa ekspertu grupu, ko mēs kopā veidojam, piedaloties arī Eiropas parlamentam, un eh, ka mums sniedzat arī vēl citas idejas, impulsus, kā virzīties vēl tālāk uz priekšu. Pasākumu veidi, ko mēs attīstām Eiropas Savienības līmenī, kompetences centrā, lai strādātu visās jomās, kas līdz šim ir bijušas sašķeltas, tādēļ, ka jautājums ir ļoti komplekss, daudzslāņains. Jā, arī par finansējumu aspektu. Esmu ļoti pateicīgs eh, Evai Žolī, kura ļoti skaidri pieminēja šos punktus. Ir ļoti skaidrs ierobežojums mums, kas, ko pašreizies iestājumi var piedāvāt, kā var izmantot finanšu informāciju, kas ir pieejama lai izmantotu to izmeklēšanas un krimināla vajāšanas mērķiem. Mēs skaidrojam, kas ir bijis sasniegts jau sadarbības jomā starp finanšu izmeklēšanas vienībām. Tādēļ mēs izstrādājam arī priekšlikumu, kur jūs pieminējāt, bet eh, ir skaidrs, ka tas ir lauks, kurā mums ir jāvērsās vēl tālāk uz priekšu. Mēs pārbaudīsim jūs priekšlikumus ļoti detalizēti, un eh, šie koncepcija TFTS, kuru jūs pieminējāt, protams, tas būs veids, eh, kas noseks visas transakcijas, ja tas būs nepieciešams. Būtiskās infrastruktūras, jā, kas ir aizmirsts. Mēs ļoti daudz esam fokusējušies uz kiberdrošību. Un uh, drusku varbūt esam aizmirsuši, kāda nozīme ir klasiskajām infrastruktūrām un tāpat arī klasiskajiem veidiem, kā aizsargāt būtisko infrastruktūru mūsu sabiedrībās. Tur arī idejas, par ko ir bijušas diskusijas, mēs automātiski to jau pieminām eh, šajā noslēguma ziņojumā. Un, eh, lai veiktu mūsu aktuālo novērtējumu, tad mēs radīsim ceļu arī mūsu nākotnes priekšlikumos, lai tā veidot tādu pamatu ietvaru Eiropas Savienības līmenī. Un noslēgumā sirsnieks paldies par to, ka īpaši pieminējāt upuru lomu upura aizsardzību. Es domāju, ka šeit ir jāraugās eh, uz to, kāda ir, kāds ir vērtējums, kas jau eksistē, ir tīpaši pretterorismu direktīvas izpratnē, bet tāpat arī sniedzot arī vēl papildus elementus idejām kas eh, būs ne tikai ļoti vērtīgas Milkas kundzē mūsu pašreizējā darbā par upuriem, bet arī mums, lai raucītos kādas idejas vēl varētu ieviest un kādas iniciatīvas. Jā, sirsnīgs paldies. Man bija tā privileģija šeit eh, no komisijas puses eh, sniegt pārskatu, un mēs ļoti priecāsimies eh, pastāst arī rezultātiem, kas jau ir sasniegti. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies komisijai par um, šādu pieju. Paldies par izklāstīto analīzi. Tagad došu vārdu klātesošajiem. Pieteikušies jau vairāki runātāji. Piedāvāju aprobežoties katram ar divu minūšu runas laiku, lai mūsu līdz referentēm būtu nedaudz vairāk laika, lai atbildētu uz jautājumiem. Došu vārdu Arnoldam Čānam uz divām minūtēm. Paldies! Nepavadīšu pārāk daudz laika, pateicoties eh, referentēm, jau daudzi teica, ka viņas ir paveikušas lielisku darbu. Es eh, paužu viedokli personiski, nevis kā EPP koordinators. Mans eh, viedoklis skar sadarbspēju, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, datu aizturēšana, jo mums ir vairākas problēmas šajā ziņā, kas noteikti ir jārisina, un tāpat arī finansējums, ko vairāk kārt pieminēja kolēģi. Visi šie aspekti ļoti pozitīvi traktēti šajā tekstā. Man tomēr ir vairākas iebildes, bet drīzāk par formu. Uh, Ir vairākas vietas tekstā, kur ir izklāstīta sasaiste starp noziedzību un terorismu. Tā it kā tas būtu kas jauns, pieaugušs vai tikko atklāts, tas, ka ir saikne starp noziedzību un terorismu. Šāda saikne pastāv vien, jau vienmēr ir pastāvējusi, un tā ir saistīta ar rekrutēšanu, ar finansēšanu. Mana pieticīga pieredze. Uh, terorisma apkarošanā 95. gadā ar bēru uh, bandas uh, lietā uh, iesaistījos. Tātad šeit uh, varam runāt par uh, jau diezgan sen pastāvošiem fenomeniem. Iespējams, ka teksts uh, šobrīd nedaudz pārāk aprobežojas ar uh, tādu viedokli no ārienes, uh, taču jomas eksperti, profesionāļi uh, tam nereti iebilst. Es domāju, ka nevajadzētu pārāk zem novērtēt to, kas pastāv jau tagad, kaut arī varbūt to varētu labāk organizēt un racionalizēt. Eh, taču, jā, protams, Eiropālam vajadzētu būt tam prioritārajām informācijas apmaiņas centram, taču es būtu nedaudz atturīgāk noskaņots pret eh, personāla un resursu pieaugumu Eiropālam, jo es domāju, ka personālam un resursiem, kas nav neierobežoti cīņā ar terorismu, ir jābūt tuvāk uh, valstu līmenim, jādarbojas uz vietas. Uh, pretējā gadījumā mēs varētu nonākt pie tāda birokrātiska monstra, kas varbūt nebūtu operatīvs un efektīvs. Tātad man ir pāris iebilžu šajā jautājumā. Tas, ka Eiropals uh, ir Informācijas apmaiņas centrs Eiropas līmenī, protams, ir ļoti pozitīvi vērtējums. Un vēl viena neliela iebilde par islāma organizācijām. Ļoti sensitīvs jautājums. Esmu ļoti pozitīvi noskaņots pret to, ka mums ir jābūt pēc iespējas stingrākiem pret uh, eh, kulta vietu slēgšanu. Uh, aizliekšanu eh, rakstveida dokumentiem un eh, izrādīšanu personām, kas attaisno terorismu, kas glorificē terorismu tajā pašā laikā automātiski attiecināt to visu pret jebkādu veidu islāma organizācijām. Tas ir ļoti sarežģīti. Jau 30 gadus Francijā pie tā strādājam un uh, neesam vēl rad, raduši labu risinājumu. Ja tiek izveidota struktūra, kas ir respektabla, bet uh, ja tā izmanto blaku struktūru palīdzību, kas ir uh, Uh, uz robežas vai nelikumīgas, tad uh, ir ļoti grūti to visu risināt. Katrā ziņā šeit ir tāds preskriptīvs uh, aspekts, un es domāju, ka uh, vajadzētu piesardzīgi izturēties pret uh, jebkāda veida uh, islāma organizāciju ierobežošanu, kas varētu būt pārāk galais risinājums. Paldies, Anna Gomeša! Jā, arī es vēlos pateikties referentēm un uh, Cita starpā paldies visiem, kas iesaistījās šajās debatēs, kas, manuprāt, varētu konkretizēties uh, ar diezgan lielu ietekmi uz uh, šo tekstu. Es gribētu no vienas puses uh, piekrist Katerīnai, un no otras puses uh, uzsver to, ka bez Eiropas Savienības nav efektīvas cīņas ar terorismu. Tā varbūt ir dalībvalstu atbildība, taču bez Eiropas Savienības mēs nevaram efektīvi apkarot uh, pārobežu terorismu. Robežu kontrolas ziņā, informācijas apmaiņas ziņā, manuprāt, uh, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Otrakārt, uzskatu, ka šim ziņojumam vajadzētu terorismu, kādu redzam Eiropas Savienībā, traktēt uh, no globālā skatu punkta. Nevajadzētu radīt iespēju, ka tas ir kaut kas negaidīts un parādījies pēkšņi. Tādēļ svarīga arī globālā perspektīva. Es uh, pilnīgi noteikti nepiekrītu šo divu tēmu jaukšanai, kas notiek, kad uh, runājam vienlaikus uh, par migrāciju un terorismu. Tātad uh, sajaucam, jaucam kopā migrāciju un terorismu. Tas nav korekti, tas nav taisnīgi. Un izraidīšana kā risinājums nav korekts, izraidīšana nav taisnīgs risinājums. Tas nenodrošina mūsu aizsardzību efektīvi, kā to teica Marija Kristīna. Nepietiekam pievērst uzmanība profilaksei, sociālajiem aspektiem, cīņai ar radikalizāciju cietumos un ārpus tiem. Es domāju, ka, kā jau daudzi to teica, un visvairāk komisijas pārstāvis un nevažalī, uh, terorisma finansējumam jāpievērš lielāka uzmanība, un šeit mēs tiešām varētu panākt izmaiņas. Mums lūdza izveidot ESFIEU, kā arī cīņu ar nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu. Pastiprināta uh, dalībvalstis uh, nepiekrita. Te AFTP, kas būtu atsevišķs Eiropai, nebūtu atkarīgs no ASV, tam piekrītu. Šobrīd esam atkarīgi no ASV. Un tātad šī nepietiekamā piekļuva datiem un atkarība no viņu informācijas būtu jārisina. Nauda, kas tiek pārskatīta noziedzīgajām organizācijām, tostarp arī teroristiem, ir jāuzrauga, tāpat arī kriptovalūta ir uzraugāma, un tai būtu jāpievērš pienācīga uzmanība. Piekrītu tam, kas tika pausts uh, saistībā ar islāmu, ir ļoti svarīgi, ļoti korekti to atspoguļot tekstām, jo te nav runa par tīru reliģisko terorismu, bet politisko terorismu. Tāpat uh, jautājums par kritiskajām infrastruktūrām. Tam jāpievērš lielāka uzmanība un nepieciešams to sasaistīt ar rīcības plānu, kāds tiek īstenots uh, šajā jomā. Taču šobrīd dalībvalstis eh, nevēlas eh, tā labprātīgi sniegt eh, informāciju par kodolenerģijas struktūrām. Es nesaprotu, kādēļ tā delegācija, kas sadarbojās ar Antverpenes ostu, nevarēja skaidri saņemt konkrēto informāciju. Ja mēs nepievēršam uzmanību kodolu elektrostaciju jautājumam, tad ir pilnīgi absurdi runāt par ko citu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpat uh, piekrītu Marijai Kristīnai Beržjā tam, ko veicam Libe par uh, sadarbspēju. Kaut arī piekrītu, ka vēl ir daudz kas paveicams šajā ziņā. Tekstā jau ir vairākas labas uh, rekomendācijas un ir svarīgi uzklausīt visus, uh, visas interesētās puses. Paldies! Tagad vārds Birgitai Sipelē. Lielas paldies! Es sākšu ar vispārīgu komentāru par uh, jautājumu par ziņojumu garumu. Kādēļ šis ziņojums ir garš? Sākumā man bija tāds iespējas, ka ziņojumam ir jāparāda, kur ir trūkumi un jāizvirs priekšlikumi, kā šos trūkumus novērst. Bet tagad šajā ziņojumā ir runāts arī par lietām, kas jau sen ir atrisinātas vai par kurām pašlaik tiek debatēts. Un uh, man ir tas jautājums, vai mēs tiešām vēlamies ziņojumu, kurā tiešām tas viss tiek nosaukts un uh, lasītēm tiek eh, radīts tāds priekšstats, ka šajās jomās vēl nekad nekas nav izdarīts, tad nevajadzēja padomāt par ziņojumu struktūru. Kolēģijai Stīvensai man pāris jautājumu viņa pieminēja arī robežaizsardzību. Gribētu skaidri teikt, ka mūsu politiskā grupa vienmēr bija par to un teica, jā, Eiropas Savienības valstu ārējās robežas ir uh, Eiropas Savienības robeža, un tās ir jākontrolē kopēji. Un es negribu, lai mēs norobežojamies no visiem, arī ne no cilvēkiem, kas ir devušies bēgļu kaitās, bet, kad runa ir par terorismu, gribētu norādīt uz divām lietām. Mūsu kolēģi Kiničī jau pieminēja, ka Saskaņā ar Eiropola ziņojumu vairākums no terorismu uzbrukumiem pagājušo, pagājušos gados eh, nav saistīts ar islāmismu, terorismu, bet arī ar separātismu, ekstrēmismu un nacionālismu, tātad ar cilvēkiem, kas jau ir Eiropā. To vajadzētu paturēt prātā, lai veiktu pareizes pasākumus un pat tur, kur ir piedarējušies bijušie bēgļi, uh, tad bieži vien parādās, ka tie patiesībā ir cilvēki, kuri tikai pēc savas ierašanās Eiropā ir radikalizējušies. Tas ir jāpatur prātā. Es saprotu, ko teica kolēģi Monika Holmējere par uh, atbalstu un darbu ar terorismu upuriem, bet vienlaikus esmu drusku nobažījusies, jo ne visi uzbrukuma upuri Ne visi uzbrukumi ir uh, terorismi, bet ir arī ģimeņu konflikti. Daudzi upuri nejauši ir uh, noziegumu upuri. Un es domāju, ka upuriem ir vienalga, vai viņi ir uh, nejauši terorisma dēļ kļuvuši par upuriem, vai nejauši kļuvuši par upuriem tādēļ, ka bijis uzbrukums bankai, vai vienalga. Uh, kas ir bijis noticis, kādai cilvēki gājuši bojā. Mums ir jāraukās, eh, lai mēs visiem šādu noziedzīgu nodarījumu upuriem sniedzam palīdzību un lai viņi nepaliek vieni paši ar šo uzbrukumu sakām. Es piekrītu kolēģei Homērē, ka iespējams viens iemesls, kādēļ ir vairāku uzbrukumu no dažādiem kontekstiem. Tas viens, protams, ir islāmismu terorisms, bet es domāju, ka kolēģi to tā arī nedomā, tas būtu tā vienpusīgi. Bet uh, tas viss ir saistīts arī ar ļoti emocionālu un ļoti saspringtu diskusiju par terorismu un migrāciju. Un mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai mēs uh, izvērstu pareizas debatas par uh, eh, sastarpējo savietojamību, interoperabilitāti. Uh, Nezinu, kādēļ to vajadzēja obligāti iekļaut eh, ziņojumā par automātisko datu apmaiņu. Es domāju, ka problēma faktiski nemaz nav tāda, ka mūsu dalību valstis negribētu ievietot datus, bet drīzāk atgriežos pie tā, ko teica kolēģis Danžāns. Bieži vien mūsu pašu valstu politika, eh, eh, policija iestādes ir ļoti slikti tehniski apriekotas un ir dažādas definīcijas, kas ir smags noziegums, kas ir terorisms, tā ka tur arī ir neskaidrība. Uh, ar kādiem datiem patiešām ir jāapmainās. Un eh, bieži vien ir arī neskaidrība par to, kas attiec uz datu kvalitāti, ne tikai uz tehnisko kvalitāti, par pirkstu nospiedumiem, bet arī par tādu principiālu kvalitāti. Dažas lietas jau pieminēju, no kura brīža atzinums ir tik skaidrs, ka patiešām tas ir jāievieto Eiropas datu bāzē. Komisārs Kings pats teica, jā, mums tur vairākas lietas vēl ir jānoskaidro. Uh, Un eh, es labprāt gribētu, lai tas tiktu noskaidros, pirms mēs pieņemam lēmumu par pasākumiem, kurš gal galā tad varbūt tie pasākumi nevainagosies panākumiem. Un pēdējais par naidas lidināšanu. Arī šeit es domāju, ka ir eh, jāpārbauda, vai dzēšana, datu dzēšana patiešām ir īstais pasākums. Es domāju, ka īpaši ņemot vērā rasismu, ekstrēmismu un nacionālismu, uh, kopumā mūsu sabiedrība ir jāstiprina demokrātiskajās diskusijās, un mums nevajadzētu apmienāties tikai ar to, ka viss, kas mums nepatīk vai kas varbūt arī bīstams, ka to vienkārši dzēst. Mums ir jāstrādā ar šīm parādībām, lai cilvēkiem arī cilvēkiem rastos uh, drosme akli neticēt šādām parolēm. Paldies Sipels kundzei par um, komentāriem, uz kuriem līdz referentes uh, sāks jau atbildēt tagad, bet uh, turpmāko mēnešu laikā, protams, ņems uh, tos vērā savā darbā. Un tagad vārds nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu lūgt, vai būtu iespējams nākt klajā grozījumiem tikai vienā valodā, jo, ja Tas būs daudzās valodās, tur taču būs atšķirīga terminoloģija. Runātājiem vairs nav mikrofona. Okay. Alors ça sera très difficile si on... Ja grozījumi būs visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, būs ļoti sarežģīti strādāt. Tādēļ es piedāvāju tos rakstīt franču valodā, jo franču valodu ļoti bieži izmantojam, jo pretējā gadījumā mums būs atšķirīga terminoloģija katrā tekstā, jo katrā valodā šie termini atšķiras. Par pašu ziņojumu. Es domāju, jūs zināt, ka ziņojums pienācīgi neliek akcentu uz atsevišķiem jautājumiem. Es vēlētos pieminēt pāris no tiem. Ziņojums pietiekamu akcentu neliek uz vājo Eiropas drošības sistēmu. Ir daudz aspektu šeit. Vēlētos uzsvērt sevišķi vājo ES eh, starptautisko robežu sistēmu. Tāpat datu bāzes. Šobrīd ir pārāk daudz datu bāzu. Datu bāzu Eiropas Savienībā šobrīd ir eh, vairāk kā desmit, un tas, tas ir pārāk daudz. Tāpat ir ierobežoti resursi drošības uh, iestādēm. Budžets, kas tiek piešķirts uh, drošības organizācijām, kas apkaro terorismu, pretterorisma vienībām, policijā. Ir valsts, kas ļoti maz budžetu piešķir šīm struktūrām. Un ticiet man, teroristi visi visu to ir izpētējuši. Tāpat izmeklēšanas trūkumi, lieli, lieli trūkumi izmeklēšanā, izlūkošanas dienestu darbībā. Tāpat uh, trūkumi saulēcīgā noteikšanā, tātad eh, izlūkošanā, datu piekļuvē. Tas viss ir jāpiemin, jo šo ziņojumu analizēs visi Eiropas eh, Savienības dalībvalstu drošības eh, struktūras, izlūkdienesti, drošības dienesti, policijas, tiesības aizsardzības struktūras. Tas viss tiks analizēts, tādēļ ir ļoti svarīgi to visu niansēt atrunāt šajā ziņojumā. Tāpat tiesu sistēmu problēmas ir atšķirīgas eh, tiesību struktūras, eh, drošības kultūras, eh, piemēram, īsi cietumsodi terorisma noziegumiem daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas ir jāuzsver, mums ir nepieciešama kopīga sistēma, lai risinātu šīs problēmas. Protams, tas jau tika pieminēts, taču tas jāuzsver vairāk. Ir zemi, slikti rezultāti radikalizācijas un tiešsaistes rekrutēšanas apkarošanā. Ļoti slikti rezultāti šeit ir. Tāpat vēlreiz jāuzsver nepietiekami resursi un ļoti bieži policijas iestāžu un lūk, dienestu uh, pārskata atbildība Eiropas eh, Savienības līmenī, tāpat arī eh, gan tehniskie, gan cilvēku resursi nav pietiekami daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tāpat nepietiekama īstenošana praksē pasažieru datu reģistram, dažādiem satvariem, mm, DNS datiem, vīzu sistēmai. Prem, sistēmai. Šīs sistēmas netiek, netiek pietiekami sasaistītas. Katra atsevišķi jāskatās, lai varētu uz, iegūt šos datus, taču tām visām vajadzētu būt savstarpēji saistītām. Tāpat vajadzētu vairāk pieminēt to, ka Eiropas līmenī ir pieaudzis uh, kontrabandas uh, līmenis. Daudzi teroristi Eiropā saņem finansējumu uh, daļēji vismaz ar noziedzību, narkotiku tiesniecību, uh, kontrabandu, zādzībām, lopīšanām. Un visbeidzot, ir problēma, kas skar atšķirīgu integrāciju dalībvalstīs. Kā mēs varam īstenot Schengenes dalībvalstu mērķus, ja divas dalībvalstis, eh, Rumānija, Bulgārija, viņu ārējās robežas vēl tad nav Schengenas zonā. Kā tad var nodrošināt Schengenas zonu? Sevišķi ārējās ES robežas, kā var aizsargāt. Paldies! Un brīvā mikrofona noslēgumā vārds Elenai Valenciāno. Lūgums eh, iekļauties divās minūtēs, eh, lai mēs varētu dot laiku kolēģiem atbildēt se ha dicho prácticamente todo lo que yo quería decir, lo más importante. Jā, eh, praktiski viss jau ir teikts, ko es arī gribēju uzsvērt. Es pilnībā atbalstu to, ko Činičī kundze teica, eh, Veržjā kundze eh, uzsvēra un citi. Vienīgā problēma ar šo ziņojumu manā skatījumā ir sekojošā. Protams, to var vēl uzlabot un izteikt priekšlikumus. Taču man liekas, ka runājot par islāmu, nav sabalansēta pieeja. Ja mums ir jādefinē, ko nozīmē radikāls uh, islāms. Jā, radikāls nu vismaz spāņu valodā nu, nav uh, īsti tāds uh, negatīvs apzīmējums. Radikāls ir kaut kas tāds, kas uh, raksturo uh, izcelsmi un saknes, un uh, šāds radikālais islāms arī nav tas pats, uh, kas uh, ekstrēmisma raksturots islāms. Tā arī nav tā pati diskusija, par ko mēs šeit runājam, un ja mēs um, sākam definēt šo uh, radikālo uh, izlēma, tad uh, dalībvalstīm bieži vien jāpievēršas uh, praksei, kas uh, nesaskan ar Eiropas Savienības uh, pamatvērtībām. Bet ko tas nozīmē? Bet kādas tad ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kuras uh, varbūt uh, pieļauta? Nu, es runāju par uh, tekstu, kāds ir manā rīcībā. Es tikai uh, varu ar uh, to atbildēt, uh, ko šeit redzu. <clears throat> Kāda ir tad šī problēma? Tāda, ka šeit nu, tāda tā kā uh, islama teoretizācija, visi ieteikumi, visu var uzlabot un tā tālāk. Par to jau daudzi runāja arī uh, Sipels kundze. Taču tas, par ko es esmu norūpējusies, ir tas, ka mēs gribam definēt, kas ir radikāls uh, islams un ko nozīmē Eiropas vērtības, kas to pieļautu. Migranti citi nezinu. Eiropas Savienības vērtības. Nu, nedaudz uh, neskaidra situācija. Šeit uh, man liekas, ka vajadzētu tādu zinām izvērtējumu veikt. Mm. Daudz kas tika šeit uzsvērts par to, ko nozīmē radikālais islāms un ko mēs tad darām, kā mēs rīkojamies attiecībā uz mēru no islāma. Viss tas, man liekas, ir jautājums, par ko varētu diskutēt. Tādēļ lūdzu referentes tieši šādā izpratnē vēlreiz to jautājumu izskatīt. Visādi citādi ļoti labi paveikts darbs, izcili paveikts apjoms un liels sirsnīgs paldies. Paldies! Paldies par šo ļoti skaidro ievērtējumu, nozīmējot elementus, pie kuriem vajadzētu vēl strādāt. Un, protams, arī dodu vēl vārdu atlikušajā laikā, un, vai arī ātrāk, kā viņas vēlas. Jo šīs diskusijas varētu notikt līdz 2011. bet nu katrā gadījumā mēs vēl domājam par to laiku, kāds būs nepieciešams, lai pie jautājumu turpinātu strādāt. Kā, dargās kolēģis, kā jūs gribat, kādā kārtībā gribas uzstāties? Helga var sākt un uh, Monika noslēgt. Nu, kā vēlties otrādi. Nu, tā tad Helga, nu, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi. Gribētu teikt sirsnīgi paldies visiem par konstruktīvajiem. Uh, pienesumiem šai sarunai. Es mēģināju visus viedokļus uzmanīgi uzklausīt. Esam tos piefiksējis. Nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču pēc vasaras pārtraukuma noteikti varēsim tiksties un paraudzīties. Uh, Ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus un balstoties uz tiem varēsim mainīt eh, tekstu pāris piezīmes attiecībā uz eh, jūsu piezīmēm par islāmu. Pēdējā runātāja izteica pāris domas, kuras pilnībā saprotu. Kopā jāraugās, kā varam rast sabalansētu situāciju, un kopā ar Moniku, man liekas, ka esam mēģinājuši rast tādu sabalansētu pieeju attiecībā uz islāmu, bet ja jums liekas, ka tas nav pietiekami, tad ar nepacietību gaidīšu jūs priekšlikums un ieteikums. Un tad mēs varētu kopā mēģināt uzlabot tekstu. Un vēl par attiecībām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas uh, kopējā līmenī. Pilnībā piekrītu tam, ka operacionālo darbību veikšanas kompetencijai jābūt dalībvalstīs. valstīs Un savukārt Eiropas institūcijas un iestādes tām jākoncentrē uzmanība uz dalību valstu atbalstu apkarojot terorismu. Runājot par Eiropolu un tā atbalstu, Eiropols jau atbalsta nacionālos dienestus, tas jāturpina, taču tas nav jāvērtē kā uh, kaut kas, kas aizvietotu nacionālās iestādes. Eiropols var uzņemties no, nozīmīgu lomu, veicot uzdevumus, nu, piemēram, tajos gadījumos, kad dalībvalstīs nav pietiekama kapacitātes, lai veiktu kaut kādus uzdevumus. Nākamais jautājums par ārējām robežām. Par šo jautājumu runājot, sapratu, ka uh, šī saikne terorisms un ie, ceļošanas plūsmas, saprotu jūsu kritiku. Mēs jau neteicām, ka visi ieceļotāji ir terorismi. Ļoti neliels uh, skaits uh, nonāk šajā terorisma uh, ceļā, uh, bet uh, ir tādi, kas tiešām šo ceļu izmanto. Tie ir fakti. Abdesalams. Uh, Briselē un Parīzē veica uzbrukums arī tādēļ, ka izmantoja ieceļošanas plūsmas. Tas ir jāievēro. Tas nav jautājums vai tā vai tā, bet jautājums gan, gan terorisma apkarošana ir komplekss jautājums. Un mums ir jāsadarbojas ar visiem līmeņiem Eiropas un nacionālajā sadalījumā, lai visu to savietot burtiski tādā tā kā uh, atsevišķo elementu kopsakarā, kas veidotu tad galu galā vienu kopēju uh, tēlu. Tas ir jāievēro. Un tāpat vēlos uh, pasvītrot, ka visi elementi ir absolūti nepieciešami. Tas nav jautājums par vai vai, bet gan par visu elementu ievērošanu. Uh, arī tas, kas mums varbūt ka nu nav tik ļoti patīkams. Nedrīkstam aizmirst to, ka pie mūsu dienvidu robežām, nu praktiski mums jau ir robeža ar Lībiju. Un Islama valsts uh, ir bijusi ļoti aktīva Lībijā un var radīt uh, apdraudējumu. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Uh, ārējās robežas, ir īpaši dienvedi, ļoti labi jāsargā. Nedrīkstam aizmirst to, ka daļa no cīnītājiem aizvien vēl ir Irākā un Sīrijā un labprāt atgrieztos uh, Eiropā, vai nu izmantojot ieceļošanas iespējas vai uh, pa gaisa ceļiem. Jābūt uh, ļoti, ļoti uzmanīgiem attiecībā uz visiem ārvalstu kaujiniekiem, kas vēlas atgriezties Eiropā jāsadarbojas, lai sadalītu terora tīklus. Drošība ir nacionālā kompetence un tāda arī paliek. Tas dažkārt arī kavējas sadarbība Eiropas līmenī, bet tas ir uh, noteikts līgumos. Līdz ar to jāaicina dalību valstis sadarboties, lai varētu nodrošināt uh, sadarbību visiem, jāpiedāvā pievienotā vērtība, pievienotā vērtība visiem, lai nodrošinātu drošību, ievērojot privātu sfēru. Gribu atbalstīt, ka mums ir nepieciešams labs uh, sabalansēts skatījums uz drošību un privātu sfēru. Šeit nav jautājums vai vai, bet jautājums gan gan. Paldies visiem, gaidīšu jūsu grozījumus un pēc vasaras pārtraukuma tad varēsim eh, turpināt eh, sadarbību. Tad došu vārdu eh, manai līdzreferentei Holmajers kundzei. 5 minūtes Un, ja nu runāsiet ilgāk, tad grozījuma iesniegšanas laiks ir 11. septembris simbolisks datums līdz pulkstens 12. Eh, Monika, lūdzu, jums vārds pēc 5 minūtes. Sinieks, paldies, Natālija. Pirmkārt par tematu radikalizācija. Varbūt eh, līdz šim nemaz nav tik ļoti uzkritis, bet gribēju tagad to īpaši uzsvērt, ko gribēju teikt par pasākumiem, lai novērstu radikalizāciju, kā es esmu iekļāvuši šeit visas radikalizācijas formas, ne reģiski, ne labējā vai kreisā radikālisma upuri. Nē, bija runa par to, ka jācīnās ir pret jebkuru radikalizācijas formu, un tie ir sabiedrības pasākumi, tādēļ es apzināti. Jā, tiešām arī bija pamatoti, pamatotas piezīmes, jā, to grib atzīt, bet eh, mums patiešām līdz šim ir eh, diezgan maz ekspertīzes šeit Eiropas Savienībā. Tādēļ es tiešām mēģināšu paskatīties apkārt. Mums ļoti daudzas nevalstiskās organizācijas. Mums ir atsevišķas katedras universitātēs, kas gandrīz vai nesadarbojas, viņi savas zināšanas neapkopo. Tādēļ arī šī pamatdoma vienalga, kāda forma ir ekstrēmismam, radikalizācijai vai problemātiskai sabiedrības attīstībai neatkarīgi no cēloņiem. Mums eh, tomēr šīs zināšanas par to ir jāapvieno. Tādēļ ideja, ka mums ir vajadzētu Eiropas Savienības izcelības centru radikalizācijas eh, prevencijā, tas ir ļoti svarīgi. Un zinātniskais darbs eh, arī zināšanas no vietējā līmeņa, no ļoti labiem projektiem par integrāciju par cīņu pret radikalizācijas tendencēm vai problemātisku attīstību noteiktos reģionos. Tas viss ir jāapkopo, viss šīs atziņas, zināšanas. Līdz šim tiek finansēts privāts uzņēmums, kas eh, šo apmaiņu īsteno, bet eh, mums eh, pagaidām nav izcelības ekspertīze kā tāds centrs, kas notiektu koordinēti kur būtu patiesa apmaiņa. Un uh, mēs, uh, kā deputāti un politiskā lēmuma pieņēmam, nesaņām pietiekam daudz uh, ekspertīzes. Un, jā, dažādos ekspertu dokumentos, kas ir pieejami, tur nemaz nav pietiekam precizējumi par to, kas ir radikālisms, kas ir. Tur ļoti liels atšķirības arī ekspertu viedokļos, un arī mēs uh, sakām apzināti, ka mēs nemaz neuzskatām, ka mēs būtu kompetenti to noteikt. Tas ir pateicis arī tekstā, ko mēs cenšamies. Mēs eh, mērinos musulmaņu kustības, kas pilnībā atbilst eh, nevis vērtībām, bet hartai, pamatiesību hartai. Es negribu šeit piesaukt nekādas vērtības, bet gribu skaidri pateikt, ka ekstrēmisti nav saskaņā ar pamatiesībām, un mēs e, vēlamies atbalstīt tos un veicināt tos, kas e, atba, atbilst pamatiesībām. Un šis sniegs paldies visiem, kas to dara, un to mēs tekstu arī pasakām. Mēs sakām paldies musulmaņu reliģijas e, kopienām, kas sadarbību veicina, integrāciju veicina un sadarbību savā starpā. To mēs uh, atbalstām, un es nebūtu negribu šeit būt eh, kaut kādā veidā vērtēt, bet mums tomēr jārunā par jautājumiem, kādā veidā imāmi tiek izglītoti. Varbūt eh, būtu vēlams eh, dibināt fakultātes Eiropas universitātēs dalībvalstīs, kādas, piemēram, ir Itālijā, arī Vācijā jau ir divas universitātes vai pat jau trīs. Francijā ir arī mēģinājumi atbalstīt uh, šādu veidu dibinājumus, tā kā lai arī Eiropā pašā universitātē būtu atbilstoši izglītības piedāvājumi. Tas ir ļoti pozitīvi. Es šeit nevēlos noteikt nekādu saturu aspektus. Man, tas nav mans pienākums un, un mans uzdevums noteikt universitātēm, pie kāda satura jāstrādā. Tādēļ es ļoti skaidri gribētu pateikt, ka tas, ko mēs un eksperti sakām, jā, ir ekstrēmismu, islāmisms, kas ir tikai 4%, kas izmanto Korānu. Un to ir teikuši vairāki eksperti. Un, eh, protams, ka viņiem nedrīkstētu dot vadošo viedokli par to, ka viņi nosaka visu diskusiju. Un tas arī ir punkts, kas eh, tika pieminēts, kā Birgit pilnīgi pareizi teica, pie mums ierodas jauni sīrieši un sūdzas, ka eh, viņi mūsu valstīs satiekas ar ekstrēmistiem, un viņi, šie ekstrēmisti mēģina viņus indoktrinēt. Birgit pilnīgi pareizi teica. Jā, pilnīgi pareizi. Bet tev ir jārunā angļu valodā. Jā, labi, es tagad runāšu angļu valodā. Otrais jautājums par migrācijas punktu. Mēs neko neesam teikuši par eh, to, kam pakļaut migranti, bet eh, mēs vienkārši mūsu ziņojumā teicām, ir tīpaši Vācijas un Zviedrijas. Ir tīpaši Vācijas un Zviedrijas valdības uh, drošības institūcijās norādījusi to, ka Visi tie, kas meklē patvērumu un kuriem ir atteiktas šīs tiesības, proti, kas nav uh, pieprasījuši uh, un saņēmuši atļauju, viņi ir uh, vēl uh, ietekmējamāk attiecībā uz radikalizāciju un viņus uh, saista, teiksim, uh, vairāk šīs idejas. Um, nu, piemēram, uh, Vācijā ir bijuši četri uzbrukumi, kuros uh, pilnīgi skaidri radikalizācijas dēļ, migrantu radikalizācijas dēļ, kas ir bijuši Eiropā. Uh, situācija ir bijusi tāda, ka viņi ir bijuši radikalizēti Eģiptā, Eģiptē, Sīrijā un Pakistānā. Tātad, ja mēs um, noliedzam programmas eksistenci, tad uh, Viņi mēģina rast citu veidu, kā paust šo viedokli, bet tās ir problēmas un tās ir mūsu problēmas. Nevar teikt, ka visi migranti būtu risks, tas nav tas arī, ko mēs sakam, taču mums ir integrācijas problēmas un mums ir problēmas arī, ja mēs raugamies, piemēram, uz to, ko Francijas vai Beļģijas valdība saka tā ir otrās paudzes migrantu integrācija. Šeit mums tiešām ir jāraugās uz to, kas notiek. Notiek daudz lietas, kas ir labas. Mēs nevaram būt negatīvi attiecībā uz visiem migrantiem vai visiem, kas iebrauc. Mēs vēlamies integrēt muslimus mūsu sabiedrībās, nevis tos uzskatīt kā absolūts separāti. Tātad daudz grozījumu, kas jāizdiskutē, un es varbūt gribētu vairāk runāt par cietumiem un citiem jautājumiem, taču, nu, nebija vienkārši saīsināt tekstu, un es pati pāris grozījumus par cietumiem un citiem, kā arī profilaks jautājumiem iesniegšu, saprotu kolēģi nostāju un tiešām arī uh, raudzīšos uz to, lai mēs varētu izveidot kopā ļoti labu tekstu, lai parādītu to, ka mēs esam vienoti cīņā pret terorismu. Paldies! Paldies Helgai! Paldies Monikai! Bija daudz komentāru jau mūsu darba sākumā, un es ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Parasti visās valodās tiek veikts darbs, tas ir noteikumi, un parasti tā ir arī norma, un tā ir normāla situācija. Bet jūs, protams, jūsu komentārus, varus, grozījumus iesniegt franču valodā. Tā ir diplomātijas valodas. Paldies! Paldies visiem! Un tiksimies! Nākamā mūsu sēde būs nākamnedēļ. Tāpat arī komandējums būs nākamnedēļ, bet es labprāt runāju franču valodā. Piecas sekundes. Priekšsēdētājs kundze, es negribu, lai man nepareizi saprast, tas ir labs ziņojums ir ļoti liels darbs pabeigts, ir ļoti daudz veiksmīgu punktu, taču nu, tāpat arī ar citiem jautājumiem kopā tas jāskat. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Jā, mēs kopā skatīsim un strādāsim. Paldies, paldies par šo ziņojumu, par šo pamatu. Lai jums ir veiksmīgs uh, plenārsesijas izskaņas laiks un paldies sekretariātam.